Darbie kolēģi, dāmas un kungi, lūdzu ieņemiet savas vietas. Pēc pusminūtes sāksim darbu. Very, very beginning. ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu sanāksme, ko pārtraucām 2011. Eh, gada 29. septembrī, turpinās Stīvens kungs par procedūru. Šķiet, tur bija kaut kas par delegācijas braucienu uz Irānu. Stīvenson kungs, lūdzu, jums par procedūru, kas piebilstams. Lūdzu, paldies, priekšsēdētāji. Šorīt mēs uzzinājām, ka ASV Irānā atklāja uh, plānu eh, viņi vēlējās nogalināt Sauda Arābijas vēstnieku Vašingtonā un 300 Cietumnieku gaida nekavējoties nāves soda izpildi. Tie bija cilvēki, kas piedalījās zaļajā revolūcijā eh, Teherānā un citās pilsētās. Vairums no viņiem ir studentu un viņiem ir paredzēts izpildīt masveida nāves sodu. Es domāju, ka mums priekšsēdētāja konferencē ir jānosūta uz Teherānu delegācija vismaz trīs nedēļu laikā. Un es domāju, ka Irāna tagad uh, vēlas um, sevi panākt to, lai šīs ziņas parādītos avīšu pirmajās lapusēs, un mēs nedrīkstam pieļaut, lai viņi to izmantot savā labā. Uh, pieņemsim pareizo lēmumu priekšstādātāju konferencē. Uh, Paldies! Pavisam noteikti mēs uh, to iekļausim prof, protokolā. Salāto kungs, lūdzu. E, Priekšsēdētāji. Uzklausot Stevensonu kungu, es gribēju teikt, ka Itālijas kolēģi esam pret došanos uz Teherānu un mēs lūgtu, lai birojs, kas deva savu piekrišanu, tomēr savu lēmumu pārskatītu, jo mums nevajadzētu vienkārši doties un apmeklēt Teherānas valdību. Paldies! Uh, Paldies! Mēs ņemsim vērā arī jūsu izteikumus un priekšlikumi tiks izskatīti. Protokol i teksti prijenti z posiedzenia. Iepriekš